Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Mēs atsākam sanāksmi, dāmas un kungi. Liebe Kolleginnen und Godātie kolēģi, šodien priekšpusdienā mēs saņēmām eh, šokējošas ziņas no Pakistānas. Kādā skolā vairāk nekā 120 cilvēku, no tiem vairāk nekā 100 bērnu tika augstasniegi nogalināti un to izdarīja talibāņi. Vēl citi cilvēki ir saņemti par ķīlniekiem un šis uh, gļēvais noziegums um, vēlreiz parāda ar kādu necilvēcību talibāņi cenšas izplatīt savu ideoloģiju un cik uh, neprātīgi, fanātiski viņi rīkojas. Un sevišķi mūs šokē tas, ka pat bērnus viņi spēja slepkavot, un mēs jūtam līdz tuviniekiem un draugiem un solidarizējamies ar Pakistānas uh, iedzīvotājiem, Pakistānas sabiedrību. Es uh, iz, izsaku